stāvokli. Mēs esam daudz darbojušies ar Turcijas jautājumu, jāturpina rūpēties par kurdu cilvēku tiesībām. Paldies, Farenzas kundze, esmu saņēmis no sociāldemokrāta un ENF grupas pieprasījums veikt izmaiņas komiteju un delegācijas sastāvā. Attiecīgie vārdi ir norādīti šīs sēdes protokolā. Ja nebūs nekādi iebildumi, tad. Eh, apstiprinot eh, protokolu, arī attiecīgās izmaiņas tiks uzskatītas par apstiprinātām. Un tagad, cienījamie kolēģi, pāriesim pie balsošanas. Darba kārtībā mums ir paredzēts balsojums par